un pēdīgi arī paturētāju tiesību īstenošanu. Paldies! Paldies galīgungam! So, Godātie kolēģi, beidz eh, tagad eh, debatas ir beigušās par patērētā aizsardzības politiku. Balsojums par ziņojumu būs rīt pulksten 12. Nākamais punkts darba kārtībā - tiešsaistes azartspēles Jirgena Kreitsmana ziņojums. Lūdzu, došu vārdu ziņojuma autoram. Paldies, priekšādātāji! Vispirms gribu teikt lielu paldies visiem ēnu referentiem, kas sadarbojās ļoti kooperatīvi un kas palīdzēja izveidot šo ziņojumu, un arī komitejā tas tika pieņemts ar ļoti lielu balsu vairākumu. Tiešsaites azartspēles ir ļoti liels tirgus, kas arvien vairāk attīstās, un dalībvalstīs reglaments atšķirās ļoti lielā mērā. Uh, ir, kur šīs spēles ir aizliegts, citur tirgus ir pilnīgi brīvs, bet patērētāju aizsardzība nav nodrošināta. Gan bērni, gan jaunieši, gan atkarīgie no spēlēm piedar pie cietušajiem. Ir vērojama arī nelikumīga konkurence no ārzemēm, tiek zaudēti eh, nodokļu ieņēmumi Ļoti daudz ir jāinvestē cilvēku ārstēšanā, kas cieš no um, spēļu atkarības. Un nav nekādu Eiropas standārtu, licences netiek izdotas, nav vienotas sistēmas, katrs izmanto tādu praksi, kā vēlas un juridiskā nedrošība ir tik liela, ka pēdējos gados ir ļoti daudz līguma pārkāpumu procedūru, kas ir uzsāktas. Uh, iekšējā tirgus komiteja ir secinājusi, ka dalību valstīm ir daudz, daudz vairāk jāsadarbojas savā starpā, bet ar to nepietiks arī Eiropas Savienībai nākotnē būs liela loma un to pieprasa arī mūsu komiteja. Ir jāveic pasākumi, ir jādomā par to, kāda varētu būt, kāda varētu būt minimālie standarti, vai nevajadzētu izstrādāt direktīvu, kā ierobežot noziedzīgos nodarījumus šajā uh, jomā, ievērojot, protams, arī subsidiaritātes principu, lai dalība valstis pašas var regulēt šo jomu, cik vien tas ir iespējams. Un tomēr noteikumiem ir jābūt. Valsts var izmantot arī monopolu situāciju, ja tā ir samērīga monopola pozīcija tiek pamatot ar to, ka cilvēki ir jāpasargā no šo spēļu ietekmes. Vācijā, piemēram, ir monopols loto spēlē, bet eh, tā kā tiek reklamēts, cik ļoti lielu naudu ir iespējams laimēt, tad cilvēki tiek eh, mudināti uh, investēt, tērēt savu naudu loterijām. Un ir jādefinē minimālie kopējie standarti arī šīm valsts kontrolētajām un reglamentētajām azartspēlēm. Visiem, kas piedāvā azartspēles, būtu jārīkojas uh, saskaņā ar noteiktiem noteikumiem, lai varētu saņemt licenci. Bet vienlaikus ir jāstiprina arī dalību valstu atbildīgās iestādes, un tāpēc mēs uh, aicinām komisiju um, pieņemt pasākumus, kas ļautu pārtraukt vai vispār identificēt nelegālās naudas plūsmas, uh, kas aiziet garām ieņēmumu dienestiem, nodokļu ieņēmumu dienestiem. Un, manuprāt, ir arī labākas alternatīvas, ko likt tiešsaistes vietņu uh, slēgšanas vietā. Um, ir jāveic pasākumi arī organizētās noziedzības ierobežošanai, jāpasargā patērētāji, un, manuprāt, vienojoties par vienotu politiku, par noteikumiem, no tā iegūtu visi. Un neraugoties uz to, Eiropas komisijai, ja tā piedāvās šādu iniciatīvu, būs vajadzīgs Eiropas parlamenta atbalsts un es ceru, ka rītdien eh, ziņojums tiks pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Eh, Komisāri Barņē, lūdzu, ķerieties pie darba. Paldies, tagad brīvā mikrofona. Procedūra lūdzu Roitovas kundze. Kuj, pane predsedo, tato sprāvā. <clears throat> Paldies, priekšēdētāji. Šis ziņojums komisijas un komisijas zaļā grāmata tie ir soļi pareizajā virzienā, regulējot jomu, ko šķiet neiespējami regulēt, jo šī joma nav ierobežojama pat tikai Eiropas Savienības robežās. Ir daudz efektīvāk jāvēršas pret naudas atmaz, atmazgāšanu, un es uh, arī atbalstu to, ka ir jāievēro subsidiaritāte un dalību valstīm pašām ir jāspēj izlemt, kā tās reglamentēs šo nozari. Valsts, kas atsakās piešķirt licences, tai būtu jāpamato sava nostāja. Paldies, ka jūs iekļāvāties laikā. Un tagad Pēres skundze. Nos encontramos ante un tema extrem... Por un lado... Priekšstādā kungs, dāmas un kungi, šis jautājums ir ārkārtīgi delikāts. No vienas puses mums jāievēro kultūras tradīcijas, kādas tās pastāva un kāda ir arī iespējama ilgspējīga attīstība un kāda ir uh, šo spēļu nozīmībai sabiedrības attīstībā un sportā. No otras puses jāapkaro noziedzība. Ja it īpaši tajos gadījumos, kad tā apdraud situāciju un jāaizsargā arī spēlētāji no atkarības. Tādēļ um, aktīvais subsidiaritātes princips sadarbībā starp nacionālajām un pārnacionālajām iestādēm absolūti noteikti jāievēro. Mēs gribam attīstīt kopējas normas un veicināt kopēju rīcību attiecībā uz uh, online piedāvātājiem. Uh, Mēs vēlamies atbalstīt nacionālās licences, mēs vēlamies, lai caurskatāmība būtu uh, plašāka un lai nediskriminējoša konkurētspēja būtu iespējama, kas aizsargāt arī patērētājs. Pēc tam ir nepieciešams satīklot jums nacionālajām organizācijām, kas atbalsta no spēlēšanas atkarīgos, lai varētu apmainīties ar pieredzi. Paldies! Nākošais runātājs Takuls kungs. Priekšstādātāja kungs, mums ir jāievēro tas, ka zaļā grāmata par tiešsaistes azartspēlēm būtu domājama kā alternatīva. Ļoti skaidrie Eiropas kopienas tiesas lēmumi ir arī zinām atbildi nākotnēji Mums ir jānosaka un jāveido pasākumu, lai institūcijas varētu labāk sadarboties. 22. punkta pēdējo teikumu jāsvītro, jo tas ir pretrunā ar citiem punktiem. Un bez tam ir, uh, atzī, uh, ir jāveido sadarbība. Piemēram, 15. punktā tiek uh, runāts, ka jāievēro uh, uh, likumus un jācīnās pret uh, nelikumīgām tiešsaistes azartspēlēm ar mērķi īstenot valsts tiesību aktus. Uh, un līdz ar to ir jāaizsargā patērētājs, kā arī jāapkaro noziedzība. Un trešais, ko gribu uzsvērt, mums jā, jāapkaro aktīvi m, mm, azartspēļu noziedzība tādēļ, uh, Tas būtu mūsu pienesums, lai uh, tiešsaites azartspēles būtu ilgtermiņā uh, īstenojams. Un 44. punktā mēs tieši par to arī runājam. Paldies! Paldies, nākošais runātais Paškas kungs. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Súčasne. Paldies, priekšsēdētāji mobilo internetu komunikācijas saziņas izplatīšanās ir veicinājusi arī tiešsaistes azartspēļu izplašanos. Eh, zināmā mērā ir iespējams, protams, regulēt šos tirgus, kuriem ir jābūt eh, arī atbilstībā ar iekšējā tirgus regulējumu, bet citās valstīs, kur ir atvērta tirgu un zemes nodokļu līmenis, darbojas no valstīm, kurās tas ir atļauts, bet to var piekļūt arī no valstīm, kur tas ir aizliegts. Internet azartspēles ir pieejams visiem, arī bērniem, un var veidot patoloģisku atkarību. Eiropas kopientiesa ir lēmusi, ka azartspēles nav standarta pakalpojums un līdz ar to šādi konkrēti regulējumi ir pieņemami, lai nodrošinātu minimālu patērētāju aizsardzību azartspēļu nozarē, un līdz ar to dalību valstīm ir tiesības ieviest stingrākus noteikumus. Paldies! Abata kungs, lūdzu! Oui, monsieur le... Komisāra kungs, labdien! Mēs šeit, man liekas, Esam ļoti labu tekstu sastādījuši, arī tautas partija to var atbalstīt, un tas uh, zināmu reglamentāciju veido tieši saistībā sazarspēlēm. Tas ir gan nacionālā līgumā, gan arī starptautiski. Neatzīšana apusēja, neatzīšana šajā tirgus uh, sektorā, kas ir tieši saistībā sazarspēles, No vienas puses eh, aktīvo subsidiaritāti ievēro, tas nozīmē, ka sadarbība ir tiek veidota plašāk, plašāk starp nacionālajiem regulētājiem. Un no otras puses ir šie Eiropas pieeja dažādās jomās, it īpaši cīnoties pret krāpšanu mm, aizsargājot nepilngadīgos, apkarojot nelegālos piedāvātājus un palīdzot atkarīgajiem. Bez tam tas palīdz sportam un uh, godīgai līdzekļu sadalīšanai. Uh, līdzekļi, kas tiek iegūš, iegūti, palīdz arī uh, um, organizatoriem, pasākumu, organizā, pasākumu organizatoriem, tā ir finanšu uh, palīdzība, tā saglabā arī zināmu neatkarību cīnotos uh, pret korupciju. Un tas ir, tā ir skaidra uh, stratēģija, un, uh, cik zinu, komisārkungs, tad jūs šo stratēģiju arī atbalstat. Paldies! Paldies. Nākošā runātāja Neslehālovs kundze. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Paldies, priekšādāja kungs. Tiešsaistes azartspēles ir ļoti ērtas. Jums tikai jāklikšķina uz pelis un viss notiekās bet eh, tās rada arī ļoti lielu risku un liels izmaksas sabiedrībai. Tas ir svarīgi 5,5% mūsu iedzīvotāji, tie miljoniem ied cilvēku. Tādēļ šis jautājums par atkarību ir ļoti nozīmīgs. Ir svarīgi pieņemt kopējas Eiropas noteikums, kas ļaus aizsargāt mazaizsargātas grupas, it īpaši jauniešus, kurus tas visvairāk skar. Un dalību valstīm ir daudz vairāk jāsadarbojas šajā jomā, it īpaši cīnoties pret uh, negatīvo fenomenu, kas ir saistīts ar azartspēlēm. Un tādēļ esmu priecīgs, ka tiek aicinātas dalībvalsts un komisija skatīties uz atkarības cēloņiem un nodrošināt atbilstošu palīdzību uh, cietušajiem. Tas ir vienīgais ceļš, kā mēs varam efektīvi cīnīties pret tieši saistas azartspēlēm. Uh, Harur kungs, paldies priekšsēdētāji! Man ir prieks par šo ziņojumu un īpaši vēlos teikt paldies Kreutzmanu kungam par to, ka viņš ir iedzīvinājis ļoti nopietnas pārunas, kuras es ceru būs pieņemam nonāks pie rezultāta arī šī uh, tālpā rītdien. Un tādēļ ir jādod pilnīgi skaidrs Barņē kungam, kur ļoti interesē šis jautājums par to, kādās jomās komisija var virzīties tālāk aktīvu subsidiaritātes ietvarā, tas ir uh, tāds lielisks termins, kas ir radīts šajā ziņojumā, kas neliedz dalību valstīm regulēt azartspēles saskaņā ar savām tradīcijām un vēsturi, bet vienlaikus uzliek par pienākumu dalību valstīm, sākot, ka ja jūs nesadarbosieties intensīvāk, tad patērētāji netiks pienācīgi aizsargāti visās valstīs. Un, eh, manuprāt, mēs esam tiesīgi pieprasīt šādu aizsardzību patērētājiem un tīpaši um, nepilngadīgajiem. Un šīs lietas ir jāskata kopā, un es ceru, ka mēs tiešām varēsim pavirzīties nopietni uz priekšu, pateicoties tam darbam, ko ir izdarījis šis parlaments. Paldies, Harbor kungs! Jūs bijāt pēdējais brīvā mikrofona procedūrā, un tagad vārds komisāram Barņē. Lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšstādātāja kungs. Dāmas un kungi deputāti, 18 mēnešus iepriekš esmu aizsācis plašu konsultāciju procesu par šo jautājumu par tiešsaistes ar spēlēm. Mēs šodien atgriežamies pie šī temata, un es gribētu arī no manas puses norādīt, ka esmu apņēmies pēc šīm konsultācijām pamatsecinājumus uh, pārvērst darbībā. Mēs uh, esam um, saņēmuši vairāk nekā 250 atbilžu, un tās uh, piecas ekspertu daba, darba grupas izskata. Diskusijas ir bijušas ļoti intensīvas, un jūs arī paši, da, eh, dāmas un kungi deputāti, esat aktīvi diskutējuši par Krocmanu kungu ziņojumu. Un tas ir arī apliecinājums šai dinamiskai darbībai un virzībai uz aktīvu Eiropas Savienības līmeņa um, darbību, lai izveidotu ietvarus. Uh, Gribu teikt Harbora kungam, kas arī aicināja un arī to uzsvēršu, ka subsidiritāte, aktīvā subsidiritāte ir nozīmīga. Gribu pateikties Kreutzmann kungam par viņa atdevi kā arī Šaldemozes kundzei, Rūles kundzei, Abāda kungam, Dežonga kungam un uh, Koks kungam par pienesumu veidojot šo ziņojumu. Šajā ziņojumā uh, tiek uzsvērta arī um, tā tendence, ka ir tāda ļoti liela viedokļa uh, konverģence. Runājot par um, tiešsaistes azartspēlēm, neviena no dalībvalstīm nespēja aizsargāt pilsoņus un patērētājus viena pati. Un runājot par dalīkungu uzstāšanos, viņš tikko arī runāja par patērētājiem un viņa aizsardzību. Otrakārt, patērētāji un pilsoņi kopumam jāsaņem minimālā aizsardzība, kas būtu vienlīdzīga un efektīva, kā arī efektīva attiecībā uz jauniešiem un nepilngadījumiem. Tieši Roitovs kundze to nesen uzsvēra. Un tai ir jābūt platformai, platformai azartspēlēm, kur spēles tiek spēlētas. Uh, Un treškārt, katra dalībvalsts nosaka savu tirgus atvērtības līmeni, ievērojot ja koherences principus. Ir ļoti skaidrs, ka mēs virzamies uz šo pārvaldību atvērtību. Abada kungs arī runāja par tirgus atvērtību. Ceturtais. Krāpšana, krāpšanas apkarošana. Eiropieši eh, spēlē un arī turpina spēlēt trešo valstu nelegālās eh, lapās, un tās ir atvērts visiem krāpšanas eh, gadījumiem. Piektkārt, mums ir jābūt uzmanīgiem, lai uh, uh, piedāvātu azartspēļu operatoriem atraktīvas apstākļus, lai mēs varētu aizsargāt patērētājs un novērst krāpniecību. Sestkārt, ir jārīkojas, jo šis sektors ātri attīstas 8,6 miljārdi eiro 2010. gadā bija apgrozījums un 13 miljārdi eiro 2015. gadā tāds būs apgrozījums. Uh, 15% no azartspēļu apjoma ir tiešsaitē un 45% tiešsaistes azartspēļu piekrīt Eiropas daļai. Šis tirgus ārkārtīgi ātri attīstās un mums jārada ietvari. Kāds varētu būt mūsu darba plāns, lai atbildētu uz visiem šiem jautājumiem, uz jūsu jautājumiem un uz izaicinājumiem? Dāmas un kungi, runāsim skaidri. Harmonizācija vēl netiek uh, diskutēta, bet kopēji pasākumi par tādiem tiek runāts un mūsu darba uh, noslēgumā būs kopējs uh, reglamentējums. Vēl gribētu divus, trīs uh, svarīgus jautājumus pieminēt, par uh, kurās uh, darbos, darbosimies. Pirmkārt, dialogs starp nacionālajiem regulātoriem. Mēs zinām, ka ir jāuzlabo nacionālo regulātoru sadarbība. Visdrīzāk nav tādas īpaši liels uzticības attiecībā vienam pret otru, un ir tikai pāris divpusējas vienošanās, un nesen tika tāda centiena veidot, veidot tādu kopēju platformu, bet līdz šim nav bijis tādas ciešas sadarbības starp nacionālajiem regulātoriem. Es gluži otrādi novēroju to, kā jau uzsvēru, uzticēšanās trūkumu. Un mums ir jāveicina šī apusējā uzticēšanās, jo visādi citādi nespēsim sasniegt progresu gan kontrolē, gan arī patērētāju aizsardzībā, spēlētāju aizsardzībā, īpaši jauno spēlētāju aizsardzībā. Mums ir nepieciešams tāds Eiropas regulējums kopumā. Eiropas regulējums kopumā. Otrais būtiskais jautājums. Uh, minimāls aizsardzības līmenis, jeb slieksnis. Mums ir jāgarantē augsts patērētāju aizsardzības līmenis, it īpaši jauniešiem. Un, lai virzītos uz priekšu, mums ir visiem jāsadarbojas kopā gan uh, profesoriem, es atvainojos, profesionāļiem azartspēļu jomā, gan arī regulātoriem, kas šajā jomā strādā. Jūs uzsvērāt, Krautsman kungs, savā ziņojumā, ka ir nepieciešama lielāka skaidrība un lielāka juridiskā precizitāte. Trešā joma - krāpniecības apkarošana. Šeit ir plašs konsens viedokļos. Gan konsultācijās, gan arī uh, dokumentā, kur esat sastādījuši. Azartspēļus un tiešsaits azartspēļus ir arī uh, jāskata. Uh, direktīvas kontekstā par naudas atmaskāšanu, bet tā attiecas tagad tikai uz eh, kazino spēlēm. Ir jārod plašāks uh, risinājums Eiropā. Nākošais jautājums - atkarība. Pērēs kundze par to runāja, Nedeļčes kundze par to runāja. Ir uh, nepieciešama patērētāju aizsardzība, ir uh, nepieciešama pētījumi un zinātniski dati par šiem jautājumiem, kas būtu saistīti ar uh, azartspēļu spēlēšanu un atkarību. Mums ir um, pētījumi nepieciešami. Dažkārt par to runā kā par marģinālu uh, procesu, proces, bet es nedomāju, ka tas būtu marģināls. Piektais jautājums - sporta a, integritāte. Kraucman kungs, jūs par to runājāt, dāmas un kungi, jūs arī bieži runājāt par a, krāpniecības gadījumiem un arī sportu. Mums ir nepieciešama aktīva krāpniecības apkarošana, mums ir nepieciešama definīcija krāpniecībai sportā un ir nepieciešama sodi, krimināla sodi. Un manuprāt, šī ideja ir interesanta, bet tas ir sarežģīgs jautājums. Uh, Nu, nevar tā improvizējot par to tikai runājot. Man liekas, ka šeit ir liels juridisks un tehnisks darbs veicams. Mēs strādājam ar kolēģiem kopā, ar Redingas kundzi un Vasiliju kungu pie šiem jautājumiem, un, protams, arī ar Delī kungu pie patērētāja aizsardzības jautājumiem. Progress tiks sasniegts, lai būtu labāka sadarbība sporta organizāciju uh, starpā, un lai tās sadarbotos ar regulātoriem un uh, azartspēļu operatoriem, lai uh, novērstu, zinām, krāpšanos spēlēs. Nākošā lielā plašā joma. Tas ir tik tālu nacionālie uh, uh, regulējumi atbilst uh, līgumiem. Takuls kungs par to runāja. Viņš runāja arī par kopientiesu un ir ļoti skaidri kādas, kādas ierobežojumi var uh, tikt uh, eh, izteikti. Un es domāju, Takuls kungs, ka šajā jomā, lai virzītos uz priekšu, ir nepieciešama skaidrība. Un skaidrība par to, kas ir krāpniecība, negodīgs piedāvājums. Un tas uzdod jautājumu arī par to, cik tālu nacionālajie risinājumi atbilst līgumiem. Komisija eh, atbildīgi rīkosies arī nākotnē, lai risinātu un virzītu uz priekšu šo jautājumu skaidrošanu. Uh, šis ziņojums, jūsu priekšlikumu, mēs strādājam. Mēs strādājam aktīvi, mēs uh, veicinam sadarbību starp regulātoriem, tas notiks arī pirmajā mūsu darba fāzē, un gluži ātri nākošu nedēļu es pats um, saicināšu visus nacionālos regulātors, lai radītu šo uzticēšanās uh, gaisotni, kādas vēl nav, un uzlabotu sadarbības uh, pamatus regulātoru sadarbība ļaus virzīties uz priekšu šajos prioritārijos jautājumos, par kuriem runājat gan jūs, gan arī es, un arī parādīs, kādas papildu eh, darbības ir nepieciešams. Tad izstrādāsim otru etapu, kā Paška kungs eh, uzsvēra, tas balstīsies uz reglamentējošiem pasākumiem un uh, minimālās normas noteiks. Es gribu ļoti skaidri runāt par šo jautājumu. Es esmu kolēģijas. Uh, Uh, loceklis, sadarbošos ar visiem kolēģiem, un mēs pirmo šo etapu uh, esam aizsākuši, sadarbosimies ar regulātoriem, un pēc tam, pēc šī pirmā darba etapa, arī ir mana pārliecība, kāda ir un kāda ir citiem. Mēs dosimies vēl tālāk, lai izstrādātu likumdošanas iniciatīvas, minimālās likumdošanas iniciatīvas. Tātad etapi notiks viens pēc otra. Uh, un uh, pieminēju šeit uh, principālos izaicinājumus. Es uh, strādāšu arī jūsu ziņojumu Krocman kungs izpratnē un manā dokumentā, uh, kad arī kolēģija par to būs apsvērusi, tad izteikšu konkrēšu rīcības uh, plānu, par to uh, Eiropas komisijas uh, kolēģija lems, un tas būs 2012. gada uh, vidū. Kraucman kungs, paldies jums par šo ziņojumu. Tas vadīs uh, mūsu nākotnes darbs, mums piekrīt kolektīva atbildība, uh, regulējot uh, tiešsaites azartspēles, aizstāvot uh, jaunos spēlētājus uh, un lai cīnītos pret uh, nelegālām spēlēm un pret krāpšanu. Un jūs varat rēķināties ar manu izšķirīgu aktīvu darbību uh, visos šajos jautājumos. Paldies! So, colleague, the debate is Paldies, Baņiekungam. Diskusijas ir uh, slēgtas un par šo jautājumu balsosim rīt 12. Tālāk mēs runāsim par medus bišu veselību un biškopību.